¿Eh? Kollegen? Jetzt hört man es an. Ja. So, dear colleagues, uh, I would like... Dargie kolēģi, gribētu sākt darbu, lūdzu uzlieciet austiņas, jo tulkojuma režīms ir pieejams pilnā apjomā, un arī es gribētu pārslēgties uz savu dzimto valodu. Gribētu sveikt visus, kas ir ieradušies, varbūt kāds vēl ieradīsies. Šodien mums, diemžēl, ir maz pārstāvi no tautas partijas, jo politiskā grupa ir eh, devusies uz tikšanos palērmā, cik tā man zināms. Diemžēl tas liedz dažiem piedalīties, bet uh, eh, Silke būs un Vinstons redz, kur arī ir. Tā kā uh, kaut kādā mērā tautas partijas grupa ir pārstāvēta. Mēs esam vairāk pārstāvēti nekā es biju cerējis, nu jau labāk. Šodien mēs runāsim par grozījumiem, kas ir iesniegti par noslēgumu ziņojumu, un vispirms es došu vārdu referentēm Bereses kundzei, un pēc tam uh, lūkšu izteikties, eh, prezentēt savus grozījumus pāriem deputātiem. Lūdzu, Pervanš. Merci, monsieur le... Priekšsēdētāj, paldies. Dārgie kolēģi, paldies. 522 euh, amendements. Par 522 grozījumiem, kurus um, jūs esat iesnieguši šim grozījumam. Un um, no manas puses uh, uh, reakcija ir pozitīva un negatīva. Tātad tas būs labs pamats diskusijām, turklāt uh, pozitīvi, pozitīva reakcija, tāpēc, ka es redzu, ka um, pieeja ir daudz viendabīgāka, respektējot mūsu vienošanos par 20. oktobra rezolūciju. Un es domāju, ka noteiktie laika termiņi, kad e, ziņojums jāpieņem plenārs sēdē, tad pats tajā pašā sesijā, kad sūre komitejas ziņojums varētu būt iespējams, ņemot vērā grozījumu tekstus, kurus jūs esat iesnieguši. Tomēr Eh, es eh, būtu cerējusi, ka būs tomēr mazāk grozījumu nekā izsniegti vēl, jo vairāk tāpēc, ka mēs savā starpā paši noteicām, ka grozījumiem ir jātiek iesniegtiem tikai koordinatoru vai ēnu referentu vadībā sadarbībā ar um, citiem, protams, parakstītājiem. Savukārt, no 522 grozījumiem tikai 313 ir ņēmuši šo noteikumu vērā, jeb 66% no kopuma. Ļoti žēl, jo es domāju, ka mūsu vienošanās uh, bija eh, pareizs noteikums. Un šeit uzreiz mēs redzam nevienlīdzību tieši tāpat kā krīzes pirmsākumos un cēloņos un atsevišķas grupas ir bijušas disciplinātākas nekā citas, vismaz šajā pasākumā. Katrā ziņā pir, uz pirmā pakāpiena ir zaļie, kuriem nav neviena cita grozījuma izņemot uh, galvenās, galvenos parakstus. Tālāk sako mana grupa, kura mūsu koordinatora vadībā ir iesniegusi tikai divus grozījumus ārpus globālās signatūras. Es tagad neuzskaitīšu visas politiskās grupas, taču liberāļi būtu tomēr varējuši parādīt labāku sniegumu, jo no viņu 89 grozījumiem tikai 59 ir parakstījuši koordinatori. Tālāk tautīniekiem. Tikai 60 eh, ir parakstījuši koordinatori no 160. Eh, Savukārt eh, šie 60 koordinātori parakstīti mani vieš pamatots cerības uz viedokļu saskaņošanu. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka, tāpēc, ka tie, kas esam piedalījušies šīs komitejas darbā, mums visiem notiekumi bija samērā skaidri. Tas nozīmē, ka kompromisu sagatavojot, es privileģēju pirmo grozījumu kategoriju. Tātad tos, e, ko ir līdz parakstījuši koordinatori. E, savukārt, attiecībā uz pārējiem, es jūtos pilnīgi brīva, ņemot vērā tās domas, kas varēja man likties noderīgas, taču es e, nejūtos spiesta rēķināties ar tajos pārstāvētājām idejām. Vēl jau vairāk tāpēc, ka 32 tautīnieku grozījumos es uzskaitīšu vārdos, tie ir sariesājā grozījumi un 15 liberāļu grozījumos Eh, liberāļu demokrāti vai demokrāti liberāļi, nezinu, kā pareizi eh, jā, eh, jāsauc Karla Eglunda grozījumos, tie ir grozījumi, kas ir saistāmi ar iekšējām politiskām situācijām, kas jau ir novecojušas, un es aicinu sirsnīgi šo abu grupu koordinatorus lūgt šos grozījumus atsaukt. Es eh, uzskatītu to pār tādu cēlu žestu, lai mēs varētu labos apstākļos uzsākt sarunas. Vēl jau vairāk tāpēc, ka liberāļiem, kā ar Leglundu eh, iesniegtie grozījumi, kurus neredz mūsu vidū šodien, eh, vārdu pa vārdam atkārto tos grozījumus, ko ir iesnieguši paši koordinatori grupu vārdām. Lūk, tā būtu formālā, birokrātiskā, nepatīkamā šī diskusijas sadaļa. Un tagad es pāriešu pie būtības. Trīs um, e, kopīgi, vispārīgi e, novērojami e, pirms mēs pārējām pie grozījumiem. Pirmie jautājumi, kas rodas attiecībā uz finanšu transakciju aplikšanu ar nodokli. Eh, eh, krīzes komitejas eh, galīgajā tekstā. Jūs visi zināt, kāda ir mana nostāja attiecībā uz šo nodokli. Un mēs par to nobalsojam pirmajā krīzes ziņojumā. Šo balsojumu apstiprināja um, balsojums par uh, kolēģis Podimatas ziņojumu. Uh, kas, manuprāt, bija labs pamats Eiropas parlamenta nostājai. Un, ja mūsu vidū ir vienošanās, lai iesniegtu eh, šo, eh, lai to pievienot ziņojumam, es tam nepratošos, taču es nevēlētos, lai šis jautājums kļūtu par strīdu sabulu mūsu vidū. Un, ja nav plaša konsensus, lai šos grozījumus paturētu, tad es lūkšu autorus tos atsaukt, konkrēti 36 un 138 grozījumu. Vēlreiz, kā jūs visi zināt, es atbalstu šo nodokli finanšu transakcijām, un ja konsensus ir vienkārši panākams, un mēs varam balsot, tad problēma nav, bet ja šis ir domstarpību temats, tad būtu labāk paturēt šīs, prātā šīs cīņas galveno mērķi. Tālāk grozījumus, kas attiecas uz Eiropas Savienības eh, un ekonomiskās un monetārās savienības eh, līdzsvaru un priekšlikumiem pirmajā sadaļā, lai izveidotu Eiropas. Nu, parce que moi-même, je vais tā saucamo valsts kasi. Es gribēju to veidot um, aptuveni tā kā savienotajās valstīs. Struktūra, kas varētu būt sarunpartners Eiropas centrālajai bankai, kā tas ir savienotajās valstīs valsts kā satiecībā pret Fed. Savukārt, un šeit ir runa par zaļo grupas grozījumu, bet es vēl varēšu par viņiem, ar viņiem to apspriest, kuri piedāvā nomainīt šo jēdzienu Eiropas valsts kase ar Eiropas monetārā fonda jēdzienu vai Eiropas parāda aģentūras jēdzienu. Es domāju, ka tā būtu līdzīgā ambīcija, kas nav pretrunā ar Eiropas valsts kases jēdzienu. Jūsu uh, Eh, grupa priekšsēdētāji piedāvā svītrot šo Eiropas valsts kas iedzienu. Varbūt mēs varam šeit domāt par kompromisu, jo, manuprāt, eh, tas būtu nozīmīgs solis uz priekšu, kas būtu noderīgs. Tālāk par atsaucējumu uz līgumu pārskatu. Es domāju, ka ir jāmeklē tāds iedziens, kas dotu mums iespēju ņemt vērā Eiropas Savienības eh, līgumā pārskatīšanu. Un tagad, runājot par eh, nodaļām un par grozījumiem, es jau pieminēju eh, tos, kas attiec uz pirmo nodaļu, tālāk pār otro nodaļu Es atzīmēju to, ka priekšlikums, kur sakarā es lūdzu sasaukt īpašu sanāksmi attiecībā uz diskusijām par G20 nākotni, ir viens no punktiem, kur sakarā mēs varētu noslīpēt savu pieeju. Jo G20 Eh, pats par sevi nevarētu kļūt par ekonomiskās drošības padomu, bet G20, kas būtu mazliet pārkārtots un labāk eh, pielāgots un lai pārstāvētu dažādas reģionālās telpas, varētu tikt iekļauts mūsu priekšlikumos. Par trešo nodaļu tagad. Runājot par jaunu starptautisko monetāru sistēmu, ir liberāļu priekšlikumi, ar kuriem mēs varētu strādāt, taču man vajadzētu ar tautas partiju pārbaudīt, cik tālu mēs varam iet arī par eh, starptautiskas rezerves izveidošanu. Vēl aizvien par trešo nodaļu. Jautājums par eh, komplementaritācijas starp Eiropas Savienības eh, budžeta izdevumiem un dalību valstu budžeta izdevumiem, lai varētu palielināt investīciju līmeni nākotnē. Arī mums būs nepieciešams skaidrojums ar tautas partiju. Tālāk tie punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi sarunās 4. nodaļā, 41. punktā par fiskālo harmonizāciju, it īpaši uz konsolidētas bāzes um, nodoklim par uzņēmumu ir interesanti grozījumi konkrēti. Tas ir liberāļu grozījums, kur tiek pieprasīts uh, uh, noraidīt opcijas risinājumu, kā piedāvā uh, komisija, un piedāvāt arī uh, Eh, augšējo apakšējo robežu nodokļiem, kas, manuprāt, ir interesants. Tāpat arī tiek piedāvāts nomainīt vārdu harmonizācija ar vārdu koordinācija, kas eh, tomēr nav vien, viena ambīcija līmenī, un to man būtu grūti pieņemt. Eh, vīlusies es esmu mm, attiecībā uz 43. punktu, kur es runāju par struktūru fondu sadali attiecībā uz eh, dalību valstu nodokļu stratēģijām. Es domāju, ka šeit būtu jāmeklē formulējums, kas būtu patiesas kompromiss, taču jautājums ir jāuzdod tomēr. Tālāk. Par valsts investīcijām izglītībā. ko varētu skatīt mazliet īpašā veidā stabilitātes pakti ietvaros. Priekšsēdētāji, jūsu grupa ir pret, un šķiet arī, ka tautīnieki ir parādījuši savu nostāju. Lūk, tagad tas būtu viss par ceturto nodaļu, pāriesim pie piektās. Pirmais punkts, kas attiec uz Eiropas integrācijas stiprināšanu. ar dažiem svītrojumu grozījumiem. Ļoti bieži tie ir individuāli grozījumi, tos es neskatīšu, neuzskatīšu par noderīgiem. Savukārt ir 428. grozījums iesniegts no tautas partijas puses, kas varētu būt interesants. Tas pats attiec uz 52. punktu kas attiec uz izmantojamo komunitāro metodu ekonomiskajā pārvaldībā. Tālāk 55. punkts, kurš attiecas uz finanšu tirgiem un depozītu un investīciju bankus nošķiršanu. Uh, Arī šeit ir svītrojumi grozījumi, to starp 465. no tautīnieku puses, kas aicina svītrot šo atšķirību. Manuprāt, tas būtu jāiekļaujams publiskās debatēs. Es nevaru uzreiz pateikt, kāda būtu vislabākā atbilde, taču, manuprāt, banku rīcība kopš krīzes sākuma mūs varētu mudināt eh, šo jautājumu tomēr uzdot. Tālāk 57. punktā, kas attiecas uz uh, Eiropas Savienības budžeta palielināšanu, nenosakot uh, termiņu starp 5 un 10 procentiem no IKP. Es uh, vēroju, ka ir diezgan daudz interesanti grozījumi savukārt. Dāfa kunga grozījums, kuru, manuprāt, es nekad neesmu redzējusi krīzes komitejā, sēžam, kurš piedāvā par 2,5% samazināt eh, šo mm, robežu. Es to neņemšu vērā, jo man šķiet, ka viņš nav reprezentatīvs attiecībā uz mūsu komitejas darbu. Savukārt tautīnieki piedāvāt šo uh, Uh, augšējo apakšējo robežu svītrot un pa... savukārt uh, esmu šī grozījuma sakarā vīlusies, jo no vienas puses apgalvot, ka mēs vēlamies ambiciozu budžetu, no vienas puses un uh, teikt, ka mēs vēlamies veidot budžetu, kas ir 5 līdz 10 procenti no Eiropas Savienības IKP, Eh, tas būtu jānorāda tomēr skaidri un lietas jāsauc īstos vārdos. Tālāk par Eiropas enerģijas eh, kopienu īpaši problēma nav, par ko esmu gandrīta. Tālāk par 59. punktu un nākotnes pārmaiņām Eirozonas stabilizācijām ir atsevišķi pretrunīgi grozījumi, taiskaitā no vienas un tās pašas grupas, konkrēti no liberāļiem. Tāpēc vajadzētu mūsu vidu atsevišķas lietas varbūt precizēt. Esmu gandarīta pār 61. punktu, kur ik viens atbalsta to, ka nākamajā līguma pārskatīšanā ir e, tas jāveic konvencijā, kon, Bez tam vēl ir divi grozījumi no Šmita kunga un Dafa kunga, kur tiek uzskatīts, ka mums katrā ziņā ir jāvirzās uz pastiprinātu sadarbību. Lai gan sākotnējā redakcijā jūs varbūt atcerēsieties, tika piedāvāts Eh, virzīties uz pastiprinātu sadarbību, ja nevar stiprināt eirozonu Eiropas Savienības eh, iekšienē pēc. Eh, katrā ziņā es pilnībā nevaru būt labvēlīga šiem grozījumiem, kas esmu labvēlīga atvainojušiem grozījumiem, kas, manuprāt, pilnībā atbilst uh, Eh, atbilst ziņojuma garam. Lūk, priekšsēdētāji, paldies, ka devāt man iespēju izteikties un uzsākt šīs diskusijas, kas ir patiesībā pirmā diskusija attiecībā uz kompromisiem. Eh, eh, paldies, Pervanš, par šo te ļoti izsmaļošo atspoguļojumu. Tas parāda, ka tu esi intensīvi iepazinusies ar grozījumiem. Uh, Neraugoties uz lielo grozījumu skaitu, man šķiet, ka šoreiz mums ir daudz labāka iespēja nekā iepriekšējā reizē relatīvi ātri nonākt pie tāda kompromisa, kas visus apmierinātu. Pirms es dodu vārdu atsevišķo politisko grupu pārstāvjiem, gribētu pateikt vēl divas lietas. Iepriekš es redzēju Starkevičūtas kundzi, kur iepriekšējā sasaukumā darbojās ekon komitejā. Viņa bija. Uh, es tā kā neredzu, viņi, viņi piedalījās sanāksmē ar Pētu Koksu, un tad es vēl gribētu eh, sveikt ar eh, ķēzaru Maksimiljānu balvas iegūšanu mūsu kolēģi Danuti. Tā kā sirsnīgi sveicu. Un tagad es aicināšu atsevišķo politisko grupu pārstāvis izteikties. Vispirms Bernstein kungs no Dānijas tautas partijas grupas vārdā. Viņam pulkstens četros ir jādodas projām, un tāpēc dosim viņam vārdu kā pirmajam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Pirmkārt, es gribētu pateikties Perves kundzei par paveikto darbu. Un šis te dokuments ar kur man bija tas gods jau iepazīties, parāda, cik tālu mēs esam nonākuši, taču šis ziņojums kļūs par tādu ļoti nozīmīgu pienesumu, lai veicinātu debats nākotnē par ekonomisku par ekonomikas krīzi, un mums joprojām ir ļoti daudz darāmā, bet es nesaproti komentārus par uh, grozījumiem, kurus izteica Beres, Pervanči Berens. Uh, Mēs esam demokrātiska sabiedrība, mēs pārstāvam iedzīvotājus, un demokrātija varbūt ir grūts uzdevums, bet mums tas ir jāaizprāt. Kopā ar Hokmar kungu un Kārins kungu es esmu ierosinājis grozījumus. Nobeiguma ziņojumam es nevaru ziņot, es nevaru runāt šo te abu kolēģu vārdā, bet pamatā mēs vēlamies, lai beig beigās mums būtu tāds ziņojums, uh, kuram, kuru citi lasītu. Tas nozīmē, ka tas būtu ziņojums, kas parāda ceļu, bet tajā pašā laikā ir gan realistisks, gan pārstāv to iedzīvotāju viedokli, kas mums ir devuši mandātu. Tas nenozīmē, ka mums te vajadzētu aizrauties ar populismu, bet tas nozīmē, ka mums ir jāapzinās divas lietas pamatā. Pirmkārt, jā, jābūt ambicioziem un jāatgādina pašiem sev, ka mēs esam demokrātiski Eiropas iedzīvotāji pārstāvi. Mēs neesam Eiropas komisija vai nevalstiskās organizācijas, kam nav nekādas politiskās atbildības. Otrakārt par likumdošanu. Es šo ziņojumu, vai teiksim, komiteju neuzskatu par vietu, kur izlēmt tāds svarīgs process par, par Eiropas Savienības nodokļiem, korporatīviem nodokļiem. Bu budžets ir 5 līdz 10 procenti no IKP, tas eh, jebkurā gadījumā atstātu iespaidu uz iedzīvotājiem, nevalstiskām mm, organizācijām un valdībām. Es neesmu gatavs šos priekšlikums aizstāvēt. Ekonomikas krīze Eiropā ir eh, radusies neilgtspējīgs tērēšanas eh, un citu faktoru dēļ, un tā ir pagātnes valdību uh, vaina, un tāpēc vajadzētu samazināt valsts parādu un panākt ilgspējīgu privātā sektora izaugsmu. Tam būtu jākļūst par galveno vēstījumu. Es esmu pārliecināta, ka jūs, Beres kundze, piekritīsiet, ka ir nepieciešams šo te ziņojumu varētu parādīt arī mūsu iedzīvotājiem. Te nav svarīgi tikai šie te teksti, ko mēs esam rakstījuši paši, un ne, ne tikai tā tie vārdi, par ko mēs esam paši viensprāts. Mums ir jāspēj visu šo te pakotni prezentēt iedzīvotājiem. Es ceru, ka tas būs iespējams tad, kad mēs būsim vienojušies par galīgo versiju. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Korporātijā kungs lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu bilst divus sākotnējus komentārus, pavisam ātri, runājot par procedūru. Jā, protams, mēs pārstāvam Eiropas pilsoņus, kuri par mums balsoja, un tāpēc uh, visiem būtu jābūt šai iespējai iesniegt grozījumu. Katram deputātam ir jābūt šādām tiesībām pieprasīt uh, izmaiņas. Tāda ir demokrātija. Taču demokrātija arī atbilst kaut kādiem noteikumiem, nevis tikai džentlmeņu vienošanās. Iepriekšējā sanāksmēs mēs vienojāmies par to, ka koordinātoru lomu uzņemsies koordinātori, tad mēs caur viņiem iesniegsim grozījumus, un, katri, un koordinātori katrā politiskajā grupā apspriedīs šos grozījumus pirms tie tieks iesniegti mums, un tādā veidā tad tiktu samazināts grozījums skaits un atvieglot arī darbu referentei un visai komitei kā tādai. Diemžēl tas tā nenotika. Man tas ir skaidri jāsaka. Es atvainojos par vanšu, ka bija viens sociālistu deputāts, kurš iesniedz grozījumu, taču var jums apliecināt, viņš tiks sodīts. un tad viss būs labi abās pusēs. Nu, es ar to negribētu sacīt, ka arī citiem koordinatoriem būtu jābūt tik autoritatīviem, taču es rīkošos tieši tā, tā ir tāda veca tradīcija. Nu, lai, lai arī kā tur nebūtu, es uzskatu, ka mums šie noteikumi bija jāpiemēro bet, nu, beigās procedūra darbosies. Mhm, te daži ir iesnieguši grozījumus. Individuāli savā vārdā tas šo situāciju sarežģīja, taču viņiem ir tiesības to darīt. Jāsaka, gan, ka vienkāršāk būtu bijis, ja viņi būtu sekojuši mūsu vienošanās noteikumiem. Un vēl viens, vēl viens demokrāts tiesības, kuras es negribētu apšaubīt, te ir runa par uzvedības normu, kas nav gluži pieņemam. Ir daudz, daži kolēģi, kas nekad vispār nav bijuši klāt šajā komitē, un viņi ir iesnieguši grozījumus. Uh, Viņiem ir tiesības to darīt, tā ir tās ir viņa leģitīmās tiesības, taču no politiskā viedokļa tas nav gluži pareizi. Ja viņi grib uh, piedalīties, tad, protams, viņiem bija arī jāpiedalās sanāksmēs. Nu, lai nu kā, situācija ir tāda, kāda tā ir, un mums ar to jārēķinās, jārisina tā. un uh, eh, rīkot demonstrācijas, mēs varētu arī citreiz. Nu, vēl viens vispārīgāks komentārs, ko gribētu bilst. Pērvānša jau izskrēja cauri grozījumiem, izskatīja tos ātri. Viņi to izdarīja ļoti skaidri. Sniedz mums skaidru ieskatu Daudz, daudzos gadījumos visas politiskās grupas ar dažiem izņēmumiem ir sacījušas, ka mums ir jārieģē uz krīzi, atkal dodot impulsu Eiropas idejai. Krīze tika piedzīvota šajā pasaules daļā lielākā mērā, lielā mērā tieši finanšu organizāciju dēļ. Taču tam nav nekāda sakara ar eiro. Jo patiesībā bija šis nekustamā īpašuma burbulis, kas sākās ASV, un tad tas uzrādīja arī trūkumus Eiropas finanšu sistēmā. Uh, Un dalībvalstīm, protams, uzreiz vajadzēja reaģēt, protams, ka mm, vārgākās valstis eh, eh, piedzīvoja dziļāku krīzi, tās, kurām parāds jau bija lielāks, taču tā ir mūsu iespēja dot impulsu Eiropai, un te es gribētu aicināt katru no mums, es būšu pirmais, kas to darīs, uh, uzskatīt eh, mandātu šim ziņojumam. Visu to, ko mēs darām, grozījumus, kompromisus, kurus mēs te gribētu skatīt, ir jāvirza ar mērķi stiprināt Eiropu. Tātad mūsu mērķis ir stiprināt, nevis vājināt Eiropu. Pat atbildot uz akūtām sociālām problēmām, uh, tādā veidā, ka mēs uh, palēlinām risinājumu vai uzliekam lielākus šķēršļus, tad uh, mēs situāciju tikai pasliktināsim. Mums jāskatās uz priekšu, jābūt progresīviem, citādi mēs vienkārši veltīgi šķiežam savu laiku. Dalībvalstīm jāstrādā kopā risinājuma meklējumos, viņām jādomā, kā viņas tālāk var kopā strādāt un risināt problēmu. Citādi mēs vienkārši dodamies atpakaļ gaitā un uh, beig beigās mēs būšim, būsim izolēti. Es nedomāju, ka mēs mūsu debatēs uh, esam devušies spēruši soļus atpakaļ, nu daži tādi grozījumi ir, un to dēļ ir grūtāk izveidot uh, spēcīgāku, saskaņotāku Eiropu jāizveido taču tāda vispārīgāks politikas Eiropai, kas ir ne tik daudz nacionāli, cik vispār eiropeisks. Mums jādomā arī par finanšu sektora arī tam ir jāsniedz zināmas prerogatīvas un jānodot tās Eiropas līmeņa ziņā. Tāda ir mūsu loģika, tādas ir bijušas mūsu debates un tāda ir bijusi mūsu pieeja ārpasaulē. Un es domāju, ka mums nav jāatsakās no Eiropas. Mums ir jāmēģina to veidot spēcīgāk un aicinu jums visiem to paturēt prātā, kad mēs uh, eh, apspēžam kompromisu. Un tā, tas ir mūsu izējas punkts un tam tas, tas ir viss pamats. Paldies! Paldies, paprātī. Pirms es dodu vārdu pārējiem deputātiem, es gribētu īsniegt atbildi kolēģim Bernsteinam, kuram drīz jādodas projām. Ja viņš sacīja, ka šī komiteja nav pilnvarota lemt par budžetu, Eiropas Savienības pašu resursiem un tā tālāk. Tas, ka mēs nevaram lemt par šiem jautājumiem, tā ir taisnība. Mēs neesam likumdevēju komiteja, bet es domāju, ka mēs tomēr tiekam aicināti nākt klajā ar uh, izstrādāt priekšlikumus. Nu, piemēram, ja mēs domājam par kaut kādiem tādiem lēmumiem, kas mums šķiet pareizi nākotnēji. Un es domāju, ka nav viegli par to paziņot iedzīvotājiem. Es domāju, te mums sakrīt viedokļi. Mēs jau redzējām Somijā patiesie Somi ieguva gandrīz vai 20% balsu ar tādu ļoti uzsvērtu eiroskeptisku nostāju. Un šī izpratne kādu, teiksim, saprot iedzīvotāji, lai, teiksim, ietekmētu to pozitīvā veidā un paskaidrotu, ka mēs tik tiešām gūsim labāk nākotnē Eiropai tikai tad, ja padziļināsim šo integrācijas jomu un, un vienlaiks citos jomās atkal iesim atpakaļ gaitā kaut kādās citās jomās. Tas būs ļoti grūti. Bet, protams, tas jau nenozīmē to, ka mums vajadzētu uh, nerunāt par šiem jautājumiem šajā komitejā. Mums vienkārši ir jāatrod pareizie argumenti un tad pareizi par tiem jāziņo tālāk. Un tagad Ola Šmīts no Alda grupas. Un tad vēl Seržio es gribētu sniegt īsu atbildi attiecībā uz tiem grozījumiem, ko atsevišķas personas, atsevišķi deputāti ir iesnieguši. Mums Somijā bija nesen priekšvēlēšana kampaņa, un uh, Daži domāja, ka viņiem ir jāiesniedz grozījumi, lai varētu tos izmantot mājās priekšvēlēšana kampaņā, bet Endru Dafs, kurš nemaz nav no šīs komitejas, viņš atsaucās uz reglamentu, un es arī teicu, Endru, tu iesniedz visu caur koordinātoru, bet viņš atsaucās uz reglamentu un teica, ka viņam ir tādas tiesības iesniegt šāds grozījums pat, ja viņš nav komitejas biedrs, un galvā es te neko nevaru darīt. Paldies, priekšsādātāji. Sākšu ar noslēpumu atklāšanu, bet nevienam citiem tālāk to nestāstiet. Liberāļu grupā ir atšķirīgi viedokļi, un mēs pie tā esam pieraduši. Tātad, ja jūs esat koordinators liberāļu grupā, mums ir divi koordinatori, piemēram, mēs nevaram izmantot tās metodes, kuras uh, mums piedāvā mūsu izcilais itāļu kolēģis. Tās sadalīja šo grupu 84 uh, eh, individuālos deputātos. Tāda ir tā situācija. Un šī iemesla dēļ mēs nevarējam, un es arī sacīšu, kā sacīja Klintorkums, neliksim šķēršļus mūsu kolēģiem uh, šādā veidā iesaistīties šīs komitejas darbā. Es domāju, ka man varētu uzskatīt par diezgan liberālu. Daži te varētu sacīt, ka es esmu pārāk liberāls, taču pagājušais es biju nedaudz kritisks. Taču es gribētu atbildēt manam dāņu kolēģim. Jūs to varētu uzskatīt par provokatīvu ziņojumu, taču tas būtu arī skatāms kā vīzija. Vīzija, kas varbūt neatbilst jūsu skatījumam, tomēr tā ir vīzija. Dažās jomās tā ir konkrētāka, dažās mazāk konkrēta. Tādas ir mans pārdoms. Ja mēs 18 mēnešu garumā esam apgalvojuši tā mēs nolēmām ekon komitejā, padomē vai tā tālāk. Ja mēs to būtu sacījuši pirms 18 mēnešiem, ka tā notiks Eiropā, tad neviens neteiktu jā. Tā ir ilūzija. Taču situācija tagad ir tāda, kā tā ir. Un daži Bereša skundas priekšlikumi bija šādā virzienā, bet tagad tas jau ir uh, likumdošanas sastādaļa, jau tiesība akts. Tāpēc es būtu mazliet pazemīgāks, es apgalvojot, ka tā nekad nenotiks, jo vēsture mums ir pierādījusi, ka notikumi attīstās ļoti, ļoti ātri neskatoties uz, uz to, Perešs kundze, jūs man jāatzīst, dažkārt izklausījāties, kā mans vecais skolmēsters, kurš teica, ā, šitā tu darīji, nu, slikti tev klāsies. Es varētu sacīt, ka šeit ir dažas jomas, kas mūsu skatījumā, un es domāju, arī Klīnsa kungs e, varētu par to papildus pakomentēt. Mums šī uh, e, 3CTB, te jūs varat atrast trīs liberāļu ieskatus. Tad ar kuru te mēs sāksim? Bija viens, ko mēs parakstiem visu kopā, tāpat ir ar eiro obligācijām. Es varu iedomāties, kā eh, tas grozījums par ekonomisko pārvaldību, par kur mēs vienojamies, ir tāds, ka pie kā tad mēs varētu palikt. Taču ir diezgan pārsteidzoši, kāpēc. Uh, astoņu mēnešu kašēšanās mums vismaz ir vairākums ekon liberāļu grupā, vismaz ar to jūs varat rēķināties, jo pat es par to iestājos, un tas gan bija grūti, teikšu atklāti. Valsts kase, arī par to mums ir dažādi viedokļi, taču par tekstu mēs varētu vienoties, budžets, es varētu sacīt, ka budžets ir vēl grūtāks, jo mums ir vienkārši jāskatās, eh, jābūt konsistentiem ar šo komitejas sacītu. Stokholmā mums otrdien ir diskusijas par ekonomisko pārvaldību ar Ungārijas prezidentūru. Tur es satiku arī Nīderlandes vēstnieku. Jūs zināt to līgu Lielbritānija, Holanda. Uh, Sviedrija. Es domāju, mums te jābūt uzmanīgiem, piesardzīgiem, kaut arī mums ir eh, vajadzīgs vairāk līdzekļu, vairāk in investīciju, mums jābūt piesardzīgiem. Pa šim parlamentam jārīkojas eh, konsekventi un nopietni, un tikai tad mēs varam, tad varam teikt, ka mums nepieciešams vairāk naudas. Uh, Jo mums ir jā, nopietni jā, jārīkojas ar to naudu, kas ir mūsu rīcība. Mēs nevaram būt vienīgā politiskā e, institūcija Eiropā, kam nav nekāda taupības pasākuma. Es jau to esmu sacījis agrāk. Taču man šķiet, tas ir diezgan svarīgi. Nodokļi ir vēl viena cita joma. Un šeit ir jānāk klajā ar kā savu veidu kompromisu tekstiem attiecībā uz nodokļiem. Un jūs redzat, ka arī šajā jomā mums ir atšķirīgi viedokļi, taču beigu beigās mēs jums sekosim. Ja mēs varētu būtu panākuši kompromisu pagājušajā reizē, tad mums būtu daudz vieglāk to panākt arī tagad. Un runājot par jūsu komentāru, ko jūs minējat par 62. punktu un mūsu diviem grozījumiem par to, uzskata, ka ja nebūs, tad būs. Un mēs sakām, uzskata, ka katrā gadījumā vai tas jūs skatījumā ir tas, kas izšķir labu Eiropietu no slikta Eiropiešu? Es tā tiešām neuzskatu. Andrew Duff vismaz šai ziņā nebūtu uzskatāms par sliktu Eiropietu. Paldies, paldies, Ole, un tagad došu vārdu pietikainena kungam, kurš es, nāks klajā ar oficiālo, kā saprot, Eiropas partijas nostāju. Paldies! Uh, Paldies, un es pirmkārt gribētu atvainoties par to, ka es nokavēju. Nu, man ir tāds nelāks niķis, bet es centīšos jūs mierināt, ka es vismaz neset mazus dzīvniekus. Un tā kā kaut kas labs man tomēr arī piemīt. Es eh, dzirdēju Peres skundas komentārus par grozījumiem, un es uh, mēģināšu reaģēt un pastāstīt, ko mēs domājam par tiem. Mēs tautas partijā centāmies būt ļoti pragmātiski, centāmies neiesniegt pārāk daudz grozījumu un centāmies kuri būs tie punkti, kas krīzes komitejā varētu izpelnīties atbalstu, nu, lai mūsu pozīcija un mūsu politika varētu kļūt pēc iespējas ambiciozāka. Mēs gribētu pateikties referentē par labu šo te pirmo darbu. Jūsu darbs ir bijis ļoti konstruktīvs, un es domāju, ka šis dokuments ir labs pamats, pie kur turpināt strādāt. Uh, Es domāju, ka mūsu grozījumi ir uh, samērā ambiciozi, mēs runājam par ekonomisko pārvaldību. Par budžetu, vai tas ir ambiciozs, vai mums ir kaut kādi skaitļi konkrēti. Es neesmu pārliecināta, ka mēs būtu par uh, simt procentiem neelastīgi tautas partijā par šiem jautājumiem, bet te pavisam noteikti ir jautājumi, kas būtu jāņem vērā. Protams, mūsu viedokļi parlamentā par šo jautājumu atšķiras, un otrkārt ļoti svarīgi ir ņemt vērā to, ka mūsu pozīcija ir uh, jāsaskaņo ar uh, Sura komiteju. Uh, Un tāpat jāņem vērā surkomitejas priekšlikums, un tāpēc jācer, ka viņiem būs kaut kāds skaidrs preferences. Un tad vēl. Vai mēs daram vairāk labu vai ļaunu, runājot tikai par ambīcijām un skaitļiem? Nodokļu harmonizācija, koordinācija Tie arī ir ļoti būtiski jautājumi. Atgriežoties pie budžeta, skaidri un tādi konstruktīvi soļi no krīzes komitejas puses varētu tikt spērti attiecībā uz pašu resursiem. Tas, protams, attiecas arī uz FTT, zinot, ka mums viedokļi atšķiras, mums tomēr ir jācenšas būt tik konstruktīviem, cik vien iespējams, tāpat arī attiecībā uz eiro obligācijām. investīcijas, banku sektors. Mēs eh, neesam negatīvi noskaņot pret šo te jautājumu, bet vai tas ir tik būtisks jautājums, ka mums vajadzētu tur tā ļoti stingri uzstāt? Grozījuma skaits un kas to ir iero, tos ir ierosinājis. Es domāju, ka mēs esam ļoti lieli individuālisti. Un es domāju, ka nevajadzētu kādu sākt sodīt. Tas ir brīvs parlaments, un katrs var ierosināt to, ko vēlas, kā jau arī kolēģis sacīja. Bet procedūra ir tāda, par kādu ir panākt vienošanās, tātad ir grupas nostāja, un, protams, mūsu deputātu grupas nostāja atbalstīs, un mēs ļoti spēcīgi strādājam šajā virzienā, proti, lai mums būtu pēc iespējas vienprātīgāk, spēcīgāk nostāja attiecībā uz šo ziņojumu komitejā, un tie, tie individuālie deputāti, kas vēlas uh, atbalstīt par savus grozījumus, protams, viņiem ir tiesības to darīt. Paldies, paldies, Irva. Jūs gribētu tagad izteikties, lūdzu? Jā, paldies, pavisam īsi. Es gribētu sacīt, ka man bija tas gods dot ieguldījumu Beres kundze ziņojumā, izstrādājot darba dokumentu par uh, finanšu izaugsmu Eiropā, un es esmu ļoti pateicīga, ka lielākā daļa manu bāžu ir iekļauts ziņojumā. Uh, Es esmu labā kompānijā, ņemot vērā tos kritērijus, ko Pervanš pastāstīja, un es esmu iesniegus trīs grozījumus kopā ar koordinatoriem un referentu. Saistībā ar to, ka Eiropa nav tikai Eiropas līmenis un nacionālais līmenis, mums ir arī jādomā par pašvaldību un reģionālajiem līmeņiem, tad, kad ir runa par atbildību, izaugsmas un pārmaiņu ziņā. Uh, Es arī uzskatu, ka ļoti svarīgs aspekts, un es ceru, ka tas arī tiks iekļauts kompromisā, būtu rast priekšnosacījums gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī attiecībā uz privātā sektora investīciju palielināšanu izpētes un attīstības jomā, un es ceru, ka mēs varēsim kompromisā iekļaut arī ideju par atbalstu inovatīviem finanšu instrumentiem, tad, kad būs runa par uh, Eiropas ekonomikas struktūrālās izmaiņas un izaugsmas eh, veicināšanu. Paldies! Antrien, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šis eh, ziņojums ar saviem apsvērumiem un milzīgo grozījumu apjomu ir nozīmīgs, ņemot vērā to, ka mm, jautājums ir visai, visai apjomīgs, un referentes darbs ir tiešām bijis vērtīgs, un tas ir strukturēts ap vairākiem tematiem, pie kuriem mēs esam secīgi strādājuši. Esmu viens no tiem, kuri koordināja kolēģu darbu sociālistu grupā, un uh, Esmu iesniedzis tikai divus grozījumus ar, pats ar savu vārdu. E, visi pārējie e, nāk no citiem deputātiem. E, pirmais grozījums šeit būtu pārdomu motīvs un Eh, vēlos eh, arī sacīt šajā sakarā, ka kord, eh, referente parādīja savu elastīgumu, bet pats galvenais, kas man likās, ir svarīgi izveidot pareizās attiecības ar finanšu krīzi un valsts parādu un garantēt no vienas puses uh, finansējumu, no otras puses rekapitalizēt eh, finanšu institūcijas. Un šeit ir runa par jautājumiem, kas ir ļoti cieši savā starpā saistīti, un tie ir jārisina līdzsvaroti. Ļoti bieži tas eksplicīti netiek atzīts, bet mums ir jārunā par sistēmisko eh, situāciju finanšu apjomu, un mums ir jāapzinās tas, cik šī joma ir svarīga pilsoņiem attiecīgajās valstīs. Tāpēc šis ir viens no jautājumiem, pie kā es strādāju. Otrais jautājums pār pie kā mēs strādājam saistībā ar finanšu krīzi, ir likt uzsvaru uz aspektu, kas varbūt netika tik daudz izcelts mūsu darbos, bet tomēr ir ar ļoti nozīmīgu sociālu aspektu. Sociālajās Sociālā joma dalībvalstīs ļoti bieži ir visai sektoriāla, taču runājot par sociālajām politikām, politikām, par makroekonomiku, par mūsu ekonomiskajām, par budžeta aktivitātēm, ir jādomā arī par sociālo politiku. Un šis aspekts, atzīstot to, kas attiecas uz at, ekonomikas atvesļošanos, uz stratēģiju 2020, uz finanšu sistēmas aspektiem, ir temati, kas bieži skatīt, un es gribētu tomēr sacīt, ka nav pietiekami ar pašreizējām politikām, ir jābūt tālajošākiem, un es Eh, vēlētos, lai tas viss būtu nozīmīgs un ar lielu jēgu pilsoņiem. Un ļoti būtiska ir sociālā eh, nozīme. Pirmkārt, šeit ir jārunā par produktivitātes un konkurētspējas jautājumiem. Tie ir ļoti nozīmīgi temati. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība globalizācijas laikmatā ņemot vērā pieaugošo ko konkurenci no jaunajiem tirgus, eh, tirgus dalībniekiem. Tai ir jāapstiprina savā konkurētspēja, bet tas ir jādara taiskaitā ņemot vērā sociālo aspektu. Otrkārt, šis aspekts ir jāsaist ar plašāku jautājumu, kas ir nodokļu slodze. Nodokļu slodzi nav nebūtisks jautājums, un katru reizi mēs redzam, ka Eiropas Savienības eh, budžets ar kādā veidā tas veidojas, un es nonāku pie secinājuma, ka ir nozares, kuras gūst ļoti lielu labumu no mūsu ekonomikas, bet nesniedz savu maksājumu daļu, un mums ir jādomā šeit pār nodokļu slodzi un savstarpēju uh, devumos no atsevišķām nozarēm valsts izdevumos, un mums ir jādomā šeit par nākotnes labklājības bāzi. Un trešais tagad jautājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar abiem iepriekšējiem, ir tas, kā stiprināt un aktualizēt labklājības statusu. E, ļoti daudzi uzskatītu, ka tas ir tikai kā atbilde, kas tiek sniegta attiecībā uz nepārtrauktajām vajadzībām. E, e, tādām kā veselības aizsardzība un citas, bet mums ir jādomā par iespēju risināt ikdienas vajadzības un darīt to ikdienas kontekstā. Šie ir jautājumi, par kuriem es gribēju izteikties, un es domāju, manuprāt, ka Tas ir pats pēdējais grozījums, kas, kam ir jāpievērš varbūt lielāka uzmanība, mazliet tālajošāka uzmanība. Un šie ir jautājumi, kas jānorāda ir pilnīgi skaidri, tad, kad mēs īstenojam savus darbus un nosprožam savus mērķus. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, Paldies! Vēl ir trīs kolēģi pieteikušies runāt ja vēl nav dots vārds, un es vēlos tagad uzdot jautājumu, vai jūs vēlties izteikties, Zuzana Roitova no tāds partijas grupas, vai jūs vēlties izteikties, Leonardo Demeniči un Kinga Gons, jā, vēlas runāt, Demeniči, nē, un Zuzana Roitkova. Jūs gribētu izteikties? Nē. Nu labi, tad sāksim ar Kinga Gonsu, lūdzu. Paldies, es atvainojos, ka nokavēju, bet es esmu priecīga, ka man ir izdevība izteikties kaut nedaudz. Es domāju, ka ir iesniegti milzum daudz grozījumu un cik tālu es redzu dažkārt tie saskan, bet uh, citos gadījumos tie ir pretējos virzienos. Es ceru, ka mēs varēsim atrast kompromisu balstoties uz pamatprincipiem. Uh, Kas attiecas uz eh, Eiropas Savienības integrācijas padziļināšanu, es ceru, ka mēs varam vienoties par formulējumu. Padziļināšana nozīmē politiskā integrācija, tāpat arī ekonomisko integrāciju, un tas ir tikpat būtiski, ja mēs vēlamies uh, integrāciju, tad mums ir nepieciešams arī nodrošināt to ar līdzekļiem, lai mēs varētu šos izdevumus sniegt. Un mēs redzam, ka dažādās politikas jomas virzās uz priekšu, un daži no tās, tām ir ļoti būtiskas, lai pārvarētu krīzi, piemēram, sociālais aspekts, izglītība, mūža izglītība, pētniecība, attīstība, Šis joms ir vairāk vai mazāk skaidrs, un tās arī tiek plaši atbalstīts, bet ir būtiski arī uzskatīt 2020. gada stratēģiju kā vienu no tām galvenajām līnijām nākotnes attīstībai, un es domāju, ka būtu ļoti būtiski par to vienoties, mm, redzēt, ka tās programmas tiek īstenots un virzās uz priekšu, mēs nedrīkstam atkārtot uh, iepriekšējās eh, Lisabonas stratēģijā pieļautās kļūdas, jo es domāju, ka tās mazinātu pozitīvo attīstību. Es arī ceru, ka Eiropas enerģētikas kopiena būs daļa no nobeiguma ziņojuma. Es redzu, ka te īpaši problēma ar to nav. Es redzu, ka daži grozījumi vai liektu izveidot tādu divu ātrumu Eiropu, un tā varētu būt problēma nākotnē, un tāpēc vajadzētu tiešām padomāt par formulējumu. Tā kā es esmu diezgan optimistiski noskaņot, un es ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Nu, varbūt pavisam īsi īs vārdi vēl no manas puses. Ola Šmits, kā mūsu koordinators, jau visus būtiskākos punktus nosauca. Es gribētu vēl vērsties uzmanību uz vienu aspektu. Pēc tam, kad mūsu kolēģi, ņemot vērā to, ko mūsu kolēģis Bērnsteins jau teica pašā sākumā, es domāju, ka ir skaidrs, ka mums ir e, šis ziņojums jāizstrādā tādā veidā, lai lasītājiem, kas, to, kas to lasa, rastos pārliecība par to, kādu, kāda nozīme būs viņam kā iedzīvotājam, tad, ja mēs īstenosim lielākoties šos priekšlikums. Jo šobrīd eiroskeptiķu skaits aizvien pieaug iedzīvotāju vidū lielākajā daļā dalību valstu. Mums ir jāpaziņo iedzīvotāji, mums ir jādod viņam pārliecība, ka mēs neko nedaram tikai tāpēc, ka mēs to vienkārši tā gribam, bet visu, ko mēs darām, mēs darām tāpēc, lai šo te birokrātisko kolosu, to e, Eiropas Savienību nevis stiprinātu tātad šo te birokrātiju, bet gan tāpēc mēs rīkojamies, ka mēs paturam prātā katra iedzīvotāja vēlmes un mēs gribam viņa dzīvi kaut kādā veidā uzlabot ar šiem pasākumiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un man šķiet, ka šajā ziņā mums vēl ir daudz darāmā. Un eh, ar šiem te grozījumiem tas vēl nav tā skaidri izteikt. Šeit izšķirošais būtu atrast vai, teiksim, grozīt mm, dažus formulējumus, lai mēs arī spētu šo te ziņojumu tā pārliecinoši prezentēt uz ārpusi ir skaidri jāsaprot, ka šie līgumi nāk par labu iedzīvotājiem, nevis tikai valstīm vai Eiropas Savienībai, jo e, e iedzīvotājiem jau tas neko nedod. Iedzīvotājs domā, nu, ko tas viss dos man, kādas man būs priekšrocības pateicoties šim dokumentam, un tas ir ļoti izšķiroši, ļoti būtiski. Es ceru, ka pervien, per, per, per, per, per, per, Um, gerne... Ka Beres skundz to arī varēs tā noformulēt. Un tagad es došu vārdu Pervanšai un noslēgumu vārdiem. Nākamā sanāks mums būs 23. datumā, tas ir pirmdien, un e, mēs esam apvērsuši otrā 23. datumā tiksies ēnu referentu un, kom, un koordinatoru, lai vēlreiz runā par kompromisa grozījumiem. Uh, kuras būs iesniegus pervāņš. Tā kā 23. no rīta tiksies ēnu referents, savukārt 25. Div, divas dienas vēlāk, trešdienā tiksies pilnā komiteja. Un 30. tad mēs ceram, ka būs balsojums pervāņš lūdzu. Um, merci, Paldies! Priekšsēdētājs, es saprotu, ka elektroniskajā pastā jūs apstiprināsit šīs informācijas, kas man dot iespēju optimizēt sarunu laiku. Eh, savukārt no savas puses es uzņemos attiecībā pret koordinatoriem un ēnu referentiem, um, ar kuriem precīzāk mēs runāsim par um, kompromisu grozījumiem, apņemos sniegt priekšlikumu līdz pirmdienas vakaram. Un paldies kolēģiem, kuri piedalījās šajā mūsu debašu fāzē. Jūs priekšsēdētājs jau lielā mērā atbildējāt mūsu kolēģim Bensenam, kurš tiemžēl jau ir prom. Ļoti žēl, bet varbūt es varēšu viņu uzrunāt tīri divpusēji Strasbūrā, jo tomēr mm, man šķiet ļoti svarīgi sniegt viņam atbildi un ar to pašu atgriezties pie eh, budžeta eh, augšējās un apakšējās robežas likmēm tāpat arī kopā ar Sūre kolēģiem mēs varētu koriģēt mūsu kompromisa redakciju. Taču arī gribētu atgādināt, ka mūsu apvārsnes nesakrīt ar viņiem. Mēs apzināti saskaņojām mūsu funkcijas un pieskaņojām um, pie viņējām, taču mūsu apārsni nenosaka finanšu perspektīvu sarunas. Un mūsu uh, ziņojums uzdod uh, jau, jautājumu pēc būtības. Šeit es gribu pateikties Olī Šmitam, kurš norādīja to, cik tas ir nozīmīgi. Es brīnos E, turklāt pat, dārgie kolēģi, arī par to, ka daži kolēģi, ar kuriem es varbūt nācu klājā pirms kādu laiku, varētu likties e, ļoti tālredzīgi un kuri beidzot izrādās nepieciešamība, ko ir radījusi krīze, e, un tie ir kļuvuši aktuāli daudz agrāk nekā, nekā domāts. Un šeit es atbalstu jūsu viedokli, ka lietas netiek atrisinātas līdz rīta brokastu laikam, taču man ir tāda pārliecība, kur šķiet ir arī daudziem citiem komitejas locekļiem, ka pašreizējais integrācijas e, līmenis Eiropas Savienībā nav pietiekams, un pēc būtības par to ar mums runāja Žaks Delors, kurš tāds var būt. E, Eh, Beres skundze ir eh, pārāk eh, ambicioza, taču pašreizējais etaps ir koordinācija. Un es domāju, ka koordinācija nav pašreizējais Eiropas Savienības funkcionēšanas līmenis, un tas, ko mēs varam izdarīt, taču Es domāju, ka eiro neizdzīvos, ja nebūs tāds Eiropas Savienības budžets, kurš veido savas precikliskās politikas. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz vienu elementu, kuru šodien izvirza kolēģi Elīza Ferreira Un, manuprāt, arguments ir pārdomāšanas vērts, jo tad, kad Papandreu mūs apmeklēja krīzes komitejas ietvaros, viņš sacīja, ka ņemot vērā uh, tos ierobežojumus, ko Eiropas Savienība šobrīd pieprasa no mums, varbūt mums vajadzētu uh, skatīties uz Startautisko valūtas fondu. Un šodien uh, Portugāle E, varētu saņemt palīdzību no SVF. Tiktu uzdoti jautājumi par nosacījumiem, bet nevis par iespēju. Un šodien Eiropas Savienības mehānismos, es nesaku, ka tā notiks, bet situācija ir eventuāli un potenciāli tāda, ka viena dalībvalsts varētu oponēt šādai palīdzībai. Un E, manuprāt, šāda situācija nav pieļaujama. No šejienes izriet e, e, ideja, ka vajadzētu veidot tādu Eiropas Savienības budžetu, kas būtu vairāk kā intervences budžets. Un Olī Šmits, es domāju, mēs šeit piekrītam. Es nesaku, ka tas nozīmē vairāk naudas. Es vēlos sacīt, ka tas nozīmē dalība valstu nauda, kas ir pārvesta eh, uz e, Eiropas Savienības naudu ar eh, konstantiem maksājumiem. Es domāju, ka mēs tādējādi varēsim rast vienošanos. Un paldies Olī Šmitam par eh, visām jūsu piezīmēm. Jūs sacījāt, ka liberāļu grupa ir tik liberāla, ka tur ir eh, atšķirīgi un dažādi viedokļi. Eh, to es atpazinu. Man vienkārši pietrūka atsaucis uz jūsu dabisko optimismu, taču es domāju, ka to mēs atkal atgūsim kompromisa sarunās. Tālāk par 62. punktu Es gribu to atbrīvoties no neskaidrībām, varbūt, ko ieviesa mans iepriekšējais komentārs. Es eh, nebūtu neuzskatu, ka jūs vai eh, Endrodavs varētu nebūt īsti eiropieši. Vienkārši es domāju, ka šodien, un to sacīja Kinga Ganca, Es domāju šodien teikt, ka ikvienā gadījumā Eiropas Savienībai ir jāatbalsta pastiprināta sadarbība. V eh, varētu eh, būt eh, nevienmēr atbilstoši. Un šeit es kā Francijas sociālistē man varbūt vajadzētu visos gadījumos uh, eh, budināt uz pastiprinātu sadarbību, bet šeit es mainīju viedokli, jo, manuprāt, Eiropas Savienības loma attiecībā pret pārējo pasauli, tie ir iekšēji, ir palikt kopā. Savukārt, šobrīd es konstatēju, ka tiem, kas ir Eirozonas locekļi, ir, ir ar, tie ir ar vēsturisku atbildību Es ceru, ka šī Eirozona tiek paplašināta uz 27 dalībvalstīm, taču es negribētu eh, apgalvot, ka tas ir jādara par katru cēnu. Sirpai daži vārdi. Paldies par jūsu domu gājienu, gar, kas, manuprāt, atspoguļo jūsu grupas domu gājienu. Par tematu es jums jau atbildēju, es aicinu tuvināt mūsu kompromisu formulējumus, lai tie būtu noderīgi sure komitejai, ņemot vērā mūsu atšķirīgo saplāšņus pār 465. grozījumu. Tomēr es atzīmēju, ka tiek svītrotās visas atsauces. Kur tagad man palika 465. grozījums? Jūs svītrojat visu to sadaļu, kas aicinu uh, e, uh, e, svītrot jebkuru atšķirību starp investīciju un depozītu banku. Jūs sacījāt, ka jūs labvēlīgi izturētos pret investīcijām. Varbūt mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu šo jautājumu vēl izskatīt, jo Eiropā tas nevarētu būt e, aizliegts temats. Danuta, paldies par jūsu vērtējumu un par jūsu grozījumiem. Es domāju, ka lielāko daļu mēs varētu iekļaut bez grūtībām, varbūt ne tieši tādā pašā vietā, varbūt citās teksta vietās, taču, manuprāt, tie ir ļoti noderīgi. Tomēr eh, es negribētu atkārtot jau iepriekšējā ziņojumā sacīto un negribētu, lai ziņojums būtu pārāk garš. Es gribētu, lai tas būtu lasāms, izlasāms un. Eh, kolēģis Sančes Presēdo eh, sacīs, ka viņš sociālisms godams nav. Er, er, Eh, likumus respektējis, tātad viņš šeit iznāca no skapja. Es eh, vēl paskatīšos, kā es varētu integrēt eh, viņa priekšlikumus. Varbūt tie nebūs tanī pašā vietā kā pārējie, pat ja viņa pieminētie punkti ir tie, kas man šķiet būtiski. Kingai Koncai jau es atbildēju. Runājot par Eiropas enerģijas kopienu, manuprāt, mums liela domstarpība nav un par integrāciju, it īpaši integrāciju bez dalīšanas, arī šeit es atbalstu jūsu pieeju. Un, dārgais prezidents, tam ir jābūt eh, pilsoņu un nevis Eiropas kā tādas interesēs. Es atbalstu jūsu bažas, taču apzinoties to, kam Ir lietas, kuras mēs, kā Eiropas parlaments, varam šeit sacīt, ko mēs apzināmies un kas dažkārt ir grūti izskaidrojams mūsu līdzpilsoņiem šodien, tad, kad mēs redzam populismu pieaugumu. Mēs apzināmies, ka šīs krīzes apjoms eh, no kuras vēl mēs neesam izkļuvuši, apgrūtina mūsu veistījumu sagatavošanu, un Tāpat arī ļoti daudz no mums izteicās par to, ka varbūt pat pastāvēja politiskās krīzes risks, un tāpēc ir jābūt ar stingru redzējumu, kas atbilst mūsu pārliecībai, rīkojoties e, tā, lai tas būtu maksimāli pieejams mūsu pilsoņiem, lai mēs varētu viņus labāk pārliecināt par to, uz kurieni mēs dodamies. Paldies! Es ceru, ka ar koordinatoriem un ēnu referentiem mēs no pirmdienas vakar varēsim pabeigt visu kompromisu grozījumus. Arī gribētu atgādināt uz aicinājumu jums visiem e, pirmdien vakarā apmeklēt webdok, kur jūs esat atrodami. E, jūs arī citi kolēģi mazajos, e, mazajās šūnijās, uz kurām būs jāklikšķina. Un šis jautājums tiks apspriests pirmdienas vakarā Strasbūrā septiņos. Paldies, priekšsēdētāji!